Señorías, vamos a empezar la... Dāmas un kungi, turpin priekšsēdētājs, sāksim balsot, lūdzu, balsot, lūdzu ieņemiet vietas. Vamos a votar según procedimiento. Mēs balsosim saskaņā ar vienkāršoto procedūru. Balsosim par Kestingers kundzes ziņojumu brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp ES un Centrālā Afrikas Republiku par meža tiesību aktīviešanu pārvaldību un koku materiālu un koks izstrādājumu tirsniecību un Eiropas Savienību. Vārds Kjostingers kundzei. Priekšstādātāji, dārgie kolēģi un kolēģis. Mūsu Pirmajos divos balsojumos ir runa par brīvprātīgiem partnerības nolīgumiem ar divām Āfrikas valstīm, no vienas puses Liberiju, kā arī ar Centrālā Āfrikas Republiku nolīgumi ir paredzēti, lai radītu certifikācijas sistēmu, kas nodrošinātu to, ka koks netiek izcirsta likumīgi un pēc tam tiek likumīgi tīrgota. Paš ko, koksnes ieguve abās Āfrikas valstīs ir viens no svarīgākajiem ekonomikas sektoriem, un tādējādi visiem iesaistītajiem tiek uh, sniegta drošība, ka importētā koksne nāk no legāliem certificētiem avotiem. Uh, Liels paldies ānu referentiem un visiem darbiniekiem, kas palīdzēja sagatavot šos ziņojumus, kas kļūs par būtisku nodaļu ilgspējas nodrošinā, ilgspējas nodrošināšanā šajos abos reģionos, kuras ir skārs pilsoņu kārš. Paldies! Gracias, Liels paldies, Kostīgās kundzei. Turpin priekšstādātais pārēsim pie balsojumiem. Balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējiem pie nākošā Kjostingers kundzes ziņojuma brīvprātīgs partneru attiecību nolīgums starp ES un Centrālā Afrikas Republika par meža tiesību aktīviešanu pārvaldību kokmateriālu un koksnes izstrādājumu. Par, pret, atturs, pieņemts. Un līdz ar to pārējiem pie Hītners kundzes ziņojuma riska dalīšanas instruments dalībvalstīm kuras saskars ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finansiālo stabilitāti. Mēs balsosim par 17 grozījumiem blokā par, pret, aturs, pieņemts. Un tagad mēs balsosim par 21. balsojumu nominālu, uh, eh, grozījumu nomināls balsojumu. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tagad pārējiem pie 25. grozījuma. Personāls balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Koronas kundze. Senora Karona, kā bija palabra? Jūs vēlējāties izteikties? Karona. Ak, tas ir eh, koronas kungs, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, jūs nevēlaties izteikties? Si, ah, si, si, Speroni. Speroni kungs. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. E paldies, es gribēju eh, sacīt, ka 12.10 bija pārīdzēts sākt eh, balsošanu, un jūs sākāt 12.09. Eh, šķiet, ka šis pulkstenis steidzas priekš pa divām minūtēm. Lielas paldies, turpina priekšstādātājs. Paldies, Peronikungs. Paldies par jūsu precizitāti. Tagad pārējām pie balsojuma par 19. grozījumu. Sākam balsot. Balsot par, pret, atturs, pieņemts. 21. Eh, nomināls balsojums, personāls balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Pārējiem pie 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. Personāls balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējām pie 16. par pret atturas pieņemts. Pāriem pie 23. personāls balsojums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par komisijas grozīto priekšlikumu. Personāls balsojums sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par uh, projektu. Personāls balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta rezolūcijas projekts no zaļajiem par Eiropas uh, kopienu tiesas atzinumu par ES un ASV nolīgumu par pasažieru datu reģistru datu izmantošanu pārsūtīšanu. Sākam balsot par pret atturas, noraidīts. Pārējiem pie Intfeldes kundzes ziņojuma par šo pašu tematu - pasažieru datu reģistri. Intfeldes kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Atbildot uz vairākiem kolēģiem, kur ir apjukuši par to, kā balsot. Ja jūs esat par šo nolīgumu, tad jums, ir, jums ir jābalso par ziņojumu. Ja jūs esat pret nolīgumu, jums ir jābalso pret ziņojumu. Es gribēju tikai vēlreiz paskaidrot, lai nav nekādu pārpratumu. Muchas gracias! Lielas paldies! Lielas paldies Intveltas kundzei! Tālāk pārējām pie priekšlikuma nav grozījumu. Personālais balsojums sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Turpinājumā. Sí, señora Inbel. Jā, Infeldes kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, gribēju teikt protokolam un administrācijām. Gribētu at, nesaistīt savu vārdu ar šo ziņojumu, jo tas ir pretējs manam ieteikumam. Paldies! Votamos el informe de la señora Tyson Labi, pāriesim pie Taisonis kundze, eh, Tisenes eh, kundze ziņojuma par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Ir 37 grozījumi, ko ir eh, sagatavojuši dažādas komitejas par pret atturas pieņemts. Pāriesim pie 41. grozījuma par pret atturas pieņemts noraidīts. 42. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 43. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 39. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis uh, grozījums ir noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tas nozīmē, ka 40. Uh, grozījums atkrīt. Pikada, votos a favor. Pārējām pie balsojuma par grozīto priekšlikumu par, pret, Eh, nav pārāk eh, skaidri. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Ar vairākumu šis eh, priekšlikums ir apstiprināts. Un tagad balsosim par rezolūciju. Personālais balsojums sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Un leģislatīvā rezolūcija ir pieņemta. Un tagad pāriesim pie Lūlingas kundzes ziņojuma par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai. 42 grozījumi no komitejām par, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie grozījuma pār 23. grozījumu. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 31. grozījums pār, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums par. Lūdzu, paceliet rokas par, pret, atturas šķiet, ka diezgan līdzīgi. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis grozījums ir pieņemts. 40. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Un tālāk uh, balsosim par 63. grozījumu personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Ar vairākumu noraidīts. Pāriesim pie 52. grozījuma par, pret, atturas. Šķiet, ka būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un uh, redziet, uh, rezultāts ir neizšķirts, un tas nozīmē, ka tas ir noraidīts. 52 votos a favor. 52. grozījums par, Jā, jā cik... Piedodiet, saka priekšstādātājs, par 52. tikko balsojām, virzāmies uz priekšu. Redzēt, reizēm ir diezgan interesanti redzēt, ka ir šādi nešķērti rezultāti, bet 53. šobrīd sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. ar lielu vairākumu grozījums ir pieņemts. Un tādējādi pārējām pie 55. grozījuma par. Lūdzu, paceliet rokas, kurš ir par? Pret. Atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārējām pie astotā grozījuma par, pret, atturas, Nu, šķiet, ka puse hemicikla nemaz nav pacēls rokas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu grozījums ir pieņemts. Un tagad pārējiem pie 51. grozījuma par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts ar vairākumu. Balsojam par 16. grozījumu. Piedodiet, 16. atkrīt. Un tā tad uh, balsojam par uh, priekšlikumu ar grozījumiem par, pret, atturas pieņemts. Un uh, balsojam par leģislatīvo rezolūciju. Personālais balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Un uh, pieņemts. Apsveicu Astrīdu Lulingu. Un tagad pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma aicinājums veikt konkrēts pasākums, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pirmais punkts par pret atturas pieņemts. Trīs, personāli, trīs personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. ar lielu vairākumu pieņemts uh, trešais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Septītais uh, punkts - personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot ar lielu vairākumu pieņemts. Pirmais grozījums eh, par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums pāri, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums ir atsaukts, un tāpēc balsosim par E apsvērumu punktu. Divās daļās balsojums. Pirmā daļa. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir ar vairākumu apstiprināt, pieņemta, un otrā daļa, kurš ir pār, pret, atturas, pieņemts. F apsvērums par, pret, atturas, pieņemts. G apsvērums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar vairākumu pieņemts. Un balsosim par rezolūciju kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemta. Un, uh,